un nevis trijos, kā parasti. Tātad pusstundiņu ātrāk atsāksim darbu, un visas komitejas saskaņā ar vienošanās, ko pieņēms prezidijas, rīkos līdzīgi. Trešais darba kārtības jautājums - protokola apstiprināšana 7. septembra sēdē. Tie ir jums izdalītie iebildumi. Vēl tad uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Vēlos jūs informēt ka publiskā uzklausīšana par darba ņēmēju tiesību aizstāvēš, aizstāvēšanu eh, pagaidu vai riskantos darbos, pamatojoties uz lēmumu, norisināsies šo pēcpusdienu 2.30. Un situācija ir šāda. Vairāk kā 60 ekspertu ārkārtīgi daudz lūgumu rakstu iesniedzēju un novērotāji ir apstiprinājuši savu klātbūtni pēc šo pēcpusdienu, un tāpēc es vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi, lai arī jūs godātie deputāti būtu klāt un piedalītos šai pasākumā. Tas tiek rīkots pēc jūsu pieprasījuma. Un varu jums pastāstīt, ka bija ārkārtīgi neveikli, ka iepriekšējo reizi, kad mums bija invaliditātes darba grupa, deputātu nebija. Pašā darba sākumā zālē biju es un viens deputāts un visas uzklausīšanas laikā nebija zālē vairāk par divu līdz četru deputātu. Vienā brīdī bija četri, bet pārsvarā visu šo uzklausīšanu um, klausījās tikai divi deputāti, un tas tiešām neizskatās labi, īpaši ņemot vērā, ka šīs uzklausīšanas taču tiek translēts turklāt arī tiešsaistē visā Eiropā. Uh, Un mēs esam tie, kas ir pieņēmuši lēmumu šos pasākumus organizēt. Tāpēc, ja jūs prasāt kādu pasākumu, tad gribētu lūgt jūs uz to arī ierasties. Nu, lūk, tātad šo pēcpusdienu 2.30 mums ir 60 eksperti, lūgumbraks iesniedzēji un novērotāji, kas ieradīsies šeit pie mums un lūdzu pārliecināties, ka esat klāt arī jūs. Nekāda cita darba kārtība. Uh, Eh, šobrīd mums vairs nav. Pāriesim uzreiz tāpēc pie balsošanas. Ceru, ka esat ievietojuši balsošanas kartīti. Un vispirms balsosim par eh, lūgumrakstu komitejas eh, ikgadējo ziņojumu par 2016. gadu. Ķersimies uzreiz pie balsojuma, ja vien referents nevēlas ko teikt. Nē? Ļoti labi, nu tad ķersimies pie balsojuma. Nevar izlasīt jūsu uzvārdu. Zarazopolus kungs. Jā, ja? pareizi izlasīju jūsu uzvārdu. Και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας να κάνω μια δήλωση για το θέμα το οποίο θα... Paldies par procedūru runājot. Gribēju izteikt deklarāciju par gaidāmo balsojumu. Tas attiecas uz politisko grupu iesniegtajiem grozījumiem kas vēlas izbeigt mūsu komitejas darbību attiecībā uz lūgumrakstu slēgšanu attiecībā uz maksājumiem, kas nāk no Vācijas varas iestādēm, Grieķijas kape, ka, pie, kara laikā piedzīvoto zaudējumu dēļ. Tas nav atbilstīgi saskaņā ar Parīzes vienošanos Un neskatoties uz komisijas sniegtiem pamatojumiem, šāda veida lēmumu nevar pieņemt šai gadījumā. Eiropas komisija darbojas visā pasaulē. Un pamata diskusijas šobrīd Eiropas Savienībā norisinās par Brexit. Nu, tātad atkal tiek runāts par to, kas maksās. Un tāpēc tas ir komisijas kompetencē un nevar šādā veidā vienkārši izbeigt visu šo procesu par nacistu pastrādātiem noziegumiem. Nu, līdzīga pēda process, kā notika Nienbergas gadījumā, tāda vajadzētu arī attiecībā uz komunistiem, un arī Grieķijas iedzīvotājiem ir jāsņem kompensācija par visiem ciest, ciestajiem zaudējumiem un traumām. Tiešām nepieņemam, ka šāda veida priekšlikumi vienkārši atsauc. Grieķijas komunistu partija turpinās par to cīnīties. Paldies! Maris kungs, es negribu tagad dot jums vārdu. Un Zarienopols šobrīd arī nav laika kaut kāda veida iekšējas Grieķijas politiskām debatēm. Ir laiks pienācis balsojumam, tāpēc ķersimies pie balsojuma. Thank you. Listen. If you feel... If... Klau, ja jums ir tāda sajūta, Zeranopols kungs, ka jums tagad ir jābļaustās, tad dariet to ārpus šīs komitejas telpas. Es esmu atbildīga par atmosfēru šai komitejā, šai telpā, un, ja jums gribas debatēt par to visu, dara to lūdzu ārpus šīs telpas, ne šeit. Ir pienācis laiks balsojumam. Un tāpēc ķersimies vienkārši pie balsojuma. Vēlos izteikties kā referents. Jūs dezāt, devāt vārdu citiem deputātiem, es vēlos runāt kā referents uz vienu minūti. Lūdzu, jums vārds. Izteikšos pavisam īsi. Priekšādātāji. Mums šobrīd ir jā pieņem grozījumu attiecībā ar šo ziņojumu. Mums ir bijušas plašas diskusijas ar ēnu referentiem. Tā visa rezultātā esam nākuši klē ar virkni kompromisu grozījumu. Es domāju, ka varam ķerties pie balsojuma par 16. punktu runājot, pantu runājot. Es tomēr gribētu teikt, ka manā ziņojumā diemžēl tiek, nu, svītrot atsauce uz Grieķijas Um, pretošanās kustību un kompensācijām, kas no pienākas Vācijas tie, tiek um, uzskatīta par nepieņemamu grozījumu. Tāpat laikā lielākoties uh, lielākā daļa koordinātoru šo lūgumu rakstu nolēma slēgt, uzskatot, ka tas neietilpst Eiropas Savienības kompetencē. Manuprāt, tā ir kļūda, tā ir politiska kļūda, un es gribētu uh, lūgt politiskās grupas par 16. pantu iesniegt grozījumus. Un tā tie grozījumi, kas iesniegt par šī panta grozījumu, es lūgtu tos atsaukt. Tāpēc lūkšu vienkārši ēnu referentos iztara, izturēties saprātīgi un šo jautājumu apsvērt. Un atsaukt grozījumus, kas ierosina 16. pantu svītrot. Tāda ir mana nostāja kā referentam. Man ir tiesības to jums arī teikt. Priekšā tā, tā, tā tad varam tālāk ķerties pie balsojuma, bet vēlreiz, kā jau teicu, politiskajām grupām iz, gribu izteikt aicinājumu šos grozījumus atsaukt, lai 16. pāns paliek ziņojumā par kompensāciju no Vācijas. Uh, Paldies, labi, mums ir, man liekas, jāiztur saprātīgi mums visiem, un tāpēc ķersimies pie balsošanas. Pirmais pants, 43. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. There is one more. Okay, is the vote finished? I think it is. Varam beigt balsot. Jā, šķiet, ka jā. Pieņemts. Tāpēc pārējiem pie 49. grozījuma. Par, pret, atturs, pieņemts. 51. par, pret, atturs, pieņemts. 52. par, pret, atturs, pieņemts. 53. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim arī šo elektroniski, jo jūs nepietiekam skaidri rādāt savu nostāju. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 56. Pret. Atturs. Jāpārbauda arī šis elektroniski. Very, very tight. Ļoti līdzīgs balsu skaits gan par, gan pret. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. Ļoti labi. Līdz ar to pārējiem pie 57. grozījuma par. Pret. Atturs. Pieņemts. 62. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 63. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 61. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 59. par. Pret. Atturs pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. par pret atturs pieņemts. 68. par pret atturas. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. This vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar trīs balsu pārsvaru. 67. Trijās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otra. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Un tagad otrā daļa par pret atturas pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie pirmā kompromisa grozījuma. Par pret pārbaudīsim elektroniski. Pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot. And now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. Pir... Nē, tas atkrīt. Pāriem pie 72. Jums taisnība. 72. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 73. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 75. par pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas pieņemts. 77. par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And the vote is Beidzam balsot. Noraidīts. 79. par, pret atturs. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. par. Pret atturas. Pieņemts. 83. par. Pret atturas. Pieņemts. 81. par pret atturas pieņemts, 80. par pret atturas pieņemts, 3. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts, 88. par pret atturas pieņemts, 89. par pret atturas pieņemts, 4. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 97. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. The vote is open and the vote is now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 98. par pret atturs. Pārbaudīsim arī šo elektronisku.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 103. par pret atturas pie noraidīts. 104. par pret atturas noraidīts. 105. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. And the vote is closed and it was adopted. Beidzam balsot pieņemts. 106. par pret pret atturas pieņemts. 107, 8 līdz pat 11 ir identiski par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. And we close the votes. Vote. Beidzam balsot pieņemts. 112. par pret pret, atturas. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. 112. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar trīs balsu pārsvaru. 113. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 114. par. Pret atturas pieņemts 116. par pret atturas pieņemts 5. kompromis grozījums par pret atturas pieņemts 5. par pret atturas noraidīts 6. par Vēlaties pārbaudīt piekto labi? elektroniski par piekto grozījumu. Noraidīts. Sastais. Jums jāklausās tajā, ko saku, tad būs vienkāršāk. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret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 atturs pieņemts, 14. par, pret, atturs pieņemts, 15. par, pret, atturs pieņemts, 17. par, pret, atturs pieņemts, 18. par, pret, atturs pieņemts, 19. par, pret, atturs pieņemts, 20. par, pret, atturs pieņemts, pret, atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 20. Labi, pārbaudīsim. 22. elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 23. par pret atturs pieņemts. 24. par pret atturs pieņemts, 21. par pret atturs pieņemts, 25. par kuru vēlties pārbaudīt 21. Labi, sākam balsot elektroniski par 21. Nav. No. Noraidīts. Kā jau teicu, 25. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Oh, wow, it's rejected. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Amendment 20. Tātad 26. par pret atturas. Pārbaudīsim arī šo uzreiz. The vote is open. I'm not sure. It's never the same majority in this house. Nē, nekad nav tāds pats balss, kas vienmēr viss atšķirīgi. Jā, nu redziet, pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Lūk, teicu jau. Labi, 20. Mutiskais grozījums numur viens. Šis mutiskais grozījums attiecas uz J apsvērumu. Tur tiek runāts par to, lai arī būtisks lūgumrakstu skaits tiek apskatīts komitejas sanāksme un lai arī lūgumrakstiem ir tiesības pieņemties, piedalīties un pilnībā līdzdarboties diskusijās, tādējādi dodot savu aktīvu ieguldījumu komitejas darbā. Un 2016. gadā 201 lūgumraksts tika likts priekšā, bet 61 pie līdz lūgumraksta iesniedzējs līdarbojās komitejas darbā. Es domāju, ka ir svarīgi norādīt, ka mums bija 201 lūgumraksta iesniedzējs šeit iedies, bet ne visi izteicās. Vai šāda veida tehniskam grozījumam piekrītat, ja balsojam par mutisku grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas noraidīts, nepārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. par, pret, atturas. Pieņemts. 29. par, pret, atturas. Pieņemts. 30. par, pret, atturas. Noraidīts. 6. kompromiss grozījums par, pret, atturas. Pieņemts. 37. par, pret, atturas Pārbaudīsim elektroniski. 37. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 39. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 40. par pret atturas noraidīts. 41. 41. par pret atturas noraidīts. 42. par pret pārbaudīsim elektroniski. 42. Sākam balsot. And it is now close. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad gala balsojums par atzinumu projektu kopumā. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Un ziņojums ir pieņemts. Atzinums ir pieņemts. Fine. Lieliski, paldies. Predes kungs, jums vārds. Nimā, uh, prezident. Uh, priekšsēdētājs kundze, gribēju runāt, lai jums pastāstītu par kādu problēmu, kas saistīta ar reglamentu. Lielākā daļa, tātad deviņ, ar 19 balsīm pret 9 mēs svītrojām 16. punktu un paturot to prātā ir arī jāsvītro atsauce uz šo fragmentu. Tas uh, ir atrodams paskaidrojošajā daļā. Pašā teksta sākumā. Piecdesmit divi A reglamenta pants uz to attiecas. Es varu tagad nolasīt angļu valodā. Paskaidrojumā ir uh, eh, atspoguļota referenta. Uh, referenta viedoklis un to, par to nevajadzētu balsot, bet ja tiek pieņemts rezolūcijas teksts un pieņemtie grozījumi, uh, Eh, tad arī atsaucas ir jāsvītro. Eh, nu, un ja eh, gadījumā tas netiek ņemts vērā, tad komitejas priekšsēdētājs var svītrot paskaidrojumu. Paldies, Kristian, paldies, ka jums man to paskaidrojāt. Marijas kungs, vai jūs varat piekrist tam, ko piedāvā Prēdes kungs, vai arī man tagad būtu jālēmī, kā rīkoties? Lūdzu, Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! skaidrs, ka ir politiskās grupas, kam rodas alerģija jau izdzirdot vien vārdus vācu kompensācija Grieķijai. Bet mums ir jāatminas 1946. gada miera līgums, kas joprojām ir spēkā. Vienalga, kā mēs būtu šeit nobalsojuši, tam īstenībā nav nekādas juridiskās vērtības, nekāda juridiskā spēka. Ir eh, starptautiski līgumi, kas ir jāievēro, un tie joprojām ir spēkā. Prēdas kungs, lūdzu, ņemiet to vērā. Gribu arī uh, informēt citus kolēģus. jo nacisma upuriem ir jāizmaksā kompensācijas. Tāpat arī tie parādi, kas radās okupācijas rezultātā, tas viss ir jākompensē. Jūs uh, uh balsojāt par 16. grozījumu, lai varētu svītrot uh, fragmentu manā sagatavotajā uh, ziņojumā, bet es pats balsoju pret savu ziņojumu, lai gan bija referents. Bet Ir bēdīgi, ka šī komiteja darīja visu, ko vien varēja, lai svītrotu jebkuru atsauci uz vācu um, maksātajām reparācijām. Un jau trīs gadus jūs uh, vēršaties pret visu, ko es uh, piedāvāju šajā kontekstā. Jūs pat nesat organizējuši debates par to visu, nu ja jums šķiet, ka jums ir taisnība, kādēļ tad izvairāties no diskusijām? Koordinatoru sēdē uh, grieķu uh, pretestības kustības locekļu uh, lūgumraksts tika atzīts par likumīgu un pieņemamu, un tagad jūs atkal mēģināt to visu apgāst. Jūs nevarat grozīt vēsturi. Prēdes kungs gribētu no jums papildus paskaidrojumus. Matijas kungs, es ļāvu jums izteikties. Matijas kungs protestē. Man ir jāreģē uz Prēdas kunga teikto, es esmu referents. Priekšsādātājs kundze. Ja jūs izlasītu otro punktu, kas tajā ir teikts? ne šajā lūgumrakstā, ne šajā komitejā, ne citās komitejās referenta paskaidrojošā daļa ziņojumā nav tikusi grozīta. Nekad tas nav noticis. Tagad jūs to pieprasāt. Mārijas kungs tiek pārtraukts, viņš turpina runāt. Lūdzu, jūs man uzdevāt jautājumu, nu tad es atbildēšu uz to. Es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Kolēģi, jums ir jāsaprot, šī ir demokrātiska komiteja. Bet, nu, tā jau tagad ir mainījusies. Es turpināšu, es turpināšu runāt. Lūdzu, jūs varat arī uzlikt chronometru un uh, uzņemt laiku, cik ilgi es varu runāt. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Otrajā punktā angļu valodā ir teikts. Priekšsēdētājam ir uh, viņa pārziņā vai svītrot šo uh, paskaidrošo daļu vai nē. Bet īstenībā saskaņā ar procedūru jums vajadzēja sākumā saņemt ziņojuma tekstu tajā redakcijā, kas ir iesniegta balsošanai. Jums būtu vajadzējis izprintēt tekstu, izlasīt un uh, izprast, vai paskaidrojums ir pieņemams vai nē. Es savā paskaidrojumā esmu paudis referenta viedokli. Tas līdz ar to ir jāsaglabā tekstā vispārējie lēmumi būs gluži vienkārši antidemokrātiski. Priekšsēdētājs kundze, diemžēl komitejā man nav iespējams uh, izslēgt mikrofonu, ja būtu varējis to darīt. Uh, ja būtu varējis to izdarīt, būtu to izdarījis. Man ties, kungs protestē, jūs taču varētu noteikt man kaut kādu laika ierobežojumu, cik ilgas drīkst uzstāties. Uh, atbilde priekšsēdētājs sāka Marijas kungs, es jums devu vārdu un es e, jums ļāvu izteikties saskaņā ar 52. pantu A apakšpunktu reglamentā. Es kā uh, komitejas priekšsēdētāji varu svītrot paskaidrojumu vai nu pilnībā vai daļēji. Un es vēlos svītrot to punktu, kur ir runāts par otrā pasaules kara sēkām. Uh, Tas ir saskaņā ar reglamentu, un to arī daru tieši šobrīd. Just procedurally, kirjā proedre, parakalo na epanalāvete tī... Priekšsēdētāji, tīri procedurāli. Nu, labi, lai mēs varam to ierakstīt sēdes protokolā, vai jūs varat izlasīt to teksta daļu, ko svītrosiet? lūgumraksti, eh, kas attiecas uz otrā pasaules kara sekām. Šis punkts tiks svītrots no paskaidrojuma. Vienīgais fragments, kas tiks svītrots, vaicā Marijas kungs. Labi, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, bet lūdzu eh, nemainiet pēc tam lēmumu. Es atvainojos, ka tagad komitejā uh, valda tik nepatīkama gaisotne, saka priekšsēdētāji. Tas ir noticis pateicoties jums, Marijas kungs. Es atvainojos jūsu vietā, jo saprotu, ka jūs pats to nekad neizdarīsiet. Kā priekšsēdētāji, es atvainojos kolēģiem par jūsu uzvedību. Priekšsēdētāji. Mana uzvedība bija nevainojama, man nav ko pārmest, saka Marijas kungs. Bet lūdzu atzīmējiet protokolā to, ko esat svītrojis tekstā. Labi. Tagad pāriesim pie EE e pilsonības ziņojuma. Kičie. Tūnas kundze, paldies priekšsēdētāji. Lūdzu no G kompromisa, no J kompromisa izņemt manu priekšlikumu numuru 157, jo tas, kas šeit ir atrodams, galīgi nesaskan ar manu priekšlikuma domu. Un lūdzu 157. to svītrojot arī no balsošanas saraksta. Paldies! Vai sapratu jūs pareizi? Jūs gribējāt to izņemt no kompromisiem? Arī no balsošanas saraksta? Labi, tā tad nebalsojat par to. Labi, tas pilnībā ir atsaukts, esam to atzīmējuši. Tagad balsosim A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 74. grozījums par pret atturas noraidīts.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 Tātad eh, viens liekas, kas piedalās balsošanā. Viens deputāts par daudz. No kuras grupas nav pat izzināms. No, no, we're nine. They are nine. They are nine. And they are two. And they are. Okay. The liberal. Vai tie būtu liberāļi? Vajadzētu būt trim kolēģiem no liberāļu grupas. Un cik daudz sociālistu ir? Astoņi. Jūs nebalsojat labi? Ok. The Greens. Un kas notiek zaļo grupā? Tur ir divi kolēģi klātesoši. Varbūt, ka ierīce ir kļūdījusies. Nobalsosim vēlreiz. 30 kolēģi ir ielikuši kartītes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 balsošanas ierīcē. Kāds kolēģis, kur nav klāt, jūs redzat kaut kur, kur atrodas ievietot kartīte balsošanas ierīcē? Ah, Mr. Ah, Zarianopoulos, maybe. Yes. No, it's not. It's not him. This is so messy. Somebody... Tas ir patiešām liels jūtceklis. Tā tad ir ievietot lieka kārtība balsošanas ierīcē. We can stop at 29 votes. 29 balsis, tā tad eh, tas būtu deputāts skaits, kam šodien jāpiedalās balsošanā. Yes, everyone. yes, remove everyone, everyone take out your cards now. Lūdzu, izņemiet visi savus balsošanas kartītes no ierīcēm. Un tagad izmēģināsim vēlreiz. Ievietojiet tās atkal ierīcēs. One block somewhere. Yes. Uh, yeah. There's still one in. Did, did we still have your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 Now stop. The socialists are eight. Labi. Beigsim astoņi sociālisti, cik no ETP grupas ir pārstāvēti. Oļie, oļie. 14. No, no, no, no, no, because... The, Together with the Assemblies. Yeah, yeah. Okay. Okay. Okay, fine. Then uh, the Greens. Three votes. Okay. Now the GUE.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 Visas grupas uh, ir savietojušas kartītes balsošanas ierīcēs. Tagad vajadzētu būt atbilstošajam skaitlim. Kur mēs apstājāmies? Mēs uh, tātad balsojam elektroniski par 84. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam grozījums noraidīts. 86. par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 92. par pret jāpārbauda. Sāksim balsot elektroniski par 92. grozījumu. Vote is now closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par otro grozījumu daļu. Pieņemta. 94. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 95. par, pret pret atturas pieņemts, 96. par pret atturas pieņemts, E kompromiss par gribat pārbaudīt 98. Labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņ... Noraidīts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 102. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par pret. Par otro, nu, jābalso, ja tiek uh, ja, ja eh, ir noraidīta pirmā daļa. 103. par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas noraidīts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 120. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 122. grozījums par, pret, atturas pieņemts. I kompromiss par, pret, atturas pieņemta pieņemts. 123. grozījums otrā daļa par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. Atkrīt tik un tā saka priekšsēdētāji. 127. par pret atturas jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. On 127. And in... Beidzam balsot, grozījums pieņemts. 128. par pret atturas pieņemts. 131. par pret atturas pieņemts. 132. par pret atturas pieņemts. 133. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 134. par, pret, jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts tikai ar viens balss pārsvaru. 135. par, pret, atturas noraidīta Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 135. To. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Simt trīsdesmit devītais par, pret, atturas pieņemts. Simt četrdesmit ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Simt četrdesmit piektais par, pret pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas pieņemts. 148. par pret atturas jāpārbauda. Sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Jē kompromiss par pret atturas pieņemts. 147. par pret atturas pieņemts. 155. par pret atturas jāpārbauda. Sāksim balsot elektroniski par 155. pieņemts tikai ar vienas balss pārsvaru. Tādēļ ir ļoti svarīgi nobalsot elektroniski drošības labad. Kā kompromiss par pret atturas pieņemts 190. par pret atturas noraidīts. 194. atsaucis, 163. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas noraidīta. Pārbaudīsim, labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 165. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim, labi, sākam balsot elektroniski par otro grozījumu daļu. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemta. 164. grozījums par pret. Man bail, ka tas arī būs jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 167. divās daļās. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. M kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 178. otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Pārbaudām, labi, Sākam balsot elektroniski. Ja jūs, eh, teiksim, labāk celtu rokas, tad nebūtu tik daudz grozījumu jāpārbauda. Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa. 183. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Labi, sākam balsot elektroniski arī par šo. pieņemts. 184 par pret atturas pieņemts. N kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. 189. pirmā daļa par pret atturas pieņemta. 188. tika atsaukts. 191. par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot un noraidīts. Nav nekādu šaubu. 192. pirmā daļa, kas par pret noraidīta. Jāpārbauda. Labi. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījuma pirmā daļa ir pieņemta. 192. grozījums. Otrā daļa par pret apturas pieņemta. 193. par pret atturas pieņemts. Lībe otrais punkts par pret atturas pieņemts. Lībe 16. punkts par pret atturas pieņemts. 198. grozījums par pret atturas pieņemts. 197. par pret atturas pieņemts atturas Jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. Pieņemts tikai ar viens balss pārsvaru. Jūsu balsošanas ierīce nestrādā? Maybe we should take one of it. Um, why so?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 200. ir atsaukts, 201. divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Rau. Noraidīts patiešām. Tagad ievilkumi, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, desmitais par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais atkrīt, jo pieņēmām desmito, divpadsmitais par pret atturas pieņemts, četrpadsmitais par pret atturas pieņemts, sešpadsmitais par pret atturas pieņemts, trīspadsmitais par pret atturas pieņemts, 8. grozījums par pret atturas pieņemts, 9. par pret atturas pieņemts, 2. par pret atturas pieņemts. Šķiet, ka te visu varēsim pieņemt. Varam blokā balsot, ja? Visi grozījumi līdz 17. Viens balsojums. Nē, kolēģi tomēr protestē. GOE un FDD protestē. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Astoņpadsmitais par, pret pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 21. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 22. par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 20. par pret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 atturas pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 32. par, pret, atturas pieņemts. 34. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski.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 atturas pieņemts. 39. pār pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas noraidīts. 42. par pret atturas pieņemts. 43. divās daļās pirmā par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 44. grozījums par pret pret, atturas pieņemts, 49. par, pret, atturas noraidīts. 45. gribat pārbaudīt 49. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Nu, palūkojieties uz ekrānu. 45. par, pret, atturas, noraidīts.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 atturas pieņemts, 55. par pret atturas pieņemts, 56. par pret atturas pieņemts, 57. par pret atturas pieņemts, 63. par pret atturas pieņemts, 58. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret atturas pieņemta. 59. par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda, labi sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot, grozījums pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts, 61. par pret atturas pieņemts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 Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Very good. This was a very tight vote. Jā, šis balsojums bija ļoti līdzīgs. Tagad par situāciju pamatiesību jomā Eiropas Savienībā 2016. gadā. Pirmais grozījums, kurš par? Pret, atturas, Pieņemts. Otrais. Labi, pārbaudām pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pārbaudam. Vote is closed and it's approved. Pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pārbaudam. Vote is open. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret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 atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. par pret atturas pārbaudam šo. Beidzam balsot, noraidīts. 15. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts Pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. Jā, tas bija atsevišķi balsojums, neredzēju to. Pirmā daļa atsevišķi balsojums vēlreiz 19. par, pret, atturas pieņemts. Tagad teksts ar konkrētiem vārdiem par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. Ceļais kompromiss par pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts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 pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 37. atkrīt. 8. kompromiss par,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 pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par atzinumu projektu kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Let's move to. Ejam Tālāk balsosim par devīto punktu faktu noskaidrošanas misiju Spānijā. Jā, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Pirmais grozījums, pirmā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemt. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Piektais pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Sestais par, pret, atturas, pieņemts. 59. par, tā, nē, tas atkrīt. 7. par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. 9. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 23. Ā, jūs vēlaties pārbaudīt. Labi, pārbaudam 19. Beidzam balsot pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Divdesmit trešais tālāk. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, Pieņemts. Trīsdesmit trešais. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trīsdesmit ceturtais par. Nē, tas atkrīt. Trīsdesmit piektais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit piektais. Kurš par? pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 56. pirmā daļa. Kurš par? Pret, atturas, pieņemt. 58. otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, pieņemts. 68. par, pret, nē, šeit jāpārbauda. Pārbaudam 68. 68. Noraidīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, jāpārbauda. 71. Beidzam balsot. Noraidīts. 72. par, pret, atturas, pieņemts. 73. par, pret, atturas, pieņemts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 75. par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad par dokumentu kopumā. Vai varam pārbaudīt 70. grozījumu? Man liekas, ka bija problēma šeit. Tas tika pieņemts. Jā, viss kārtībā. Tagad gala balsojums elektroniski sākam balsot. Mm-hmm. <coughs> Došu vārdu Piteras kundzei. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chciałam złożyć. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos norādīt saistībā ar mūsu atšķirīgo viedokli EPP grupā. Pirmkārt, par kādu no tematiem, eh, kas mūs nodarbina jau gadu desmitiem Tas skar visas valdības, kas ir bijušas pie varas Spānijā, gan no labajiem, gan kreisajiem. Līdz ar to jāsaka, ka sabiedrībai tas ir temats, kas eh, ir ļoti emocionāls, sensitīvs, tāpēc ir svarīgi, lai šis teksts būtu objektīvs. Ir jāizvairās no tā, kā tiek e, izmantoti šokējuši salīdzinājumi, kā tas ir šajā tekstā. Tāpēc arī šajā tekstā nevajadzētu izteikt vērtējumus par faktiem. Minēšu piemēru. Viena DNS banka tiek pieminēta, kas tikai tiek plānota, bet e, šeit tiek radīts iespējas, ka valdība it kā neko nav darījusi. Es vēlējos vienkārši uz to vērst jūsu uzmanību. Paldies par uzmanību. Thank you. So the PP... Paldies. Tad es saprotu, ka EPP vēlēsies, eh, lai tiktu norādīts atšķirīgs eh, viedoklis eh, saskaņā ar noteikumiem reglamentā. Tātad, lai to varētu īstenot, jums ir jāiesūta rakstiska deklarācija, kas nepārsniedz 200 vārdus, uh, termiņš jums ir ceturtdien pusdienlaiks. Labi, tad tā arī daram. Un tad mēs varam iet tālāk. Varam tālāk attiecīgi pāriet pie lūgumraksta izskatīšanu saistībā ar Kelly's Association vārdā iesniegto Spānijas eh, valsts piedarīgā lūguma rakstura iesnīca istabiņu nodarbinātības situāciju un visus, kas nevēlas palikt, aicinu atstāt zāli. Petition 99. Tātad 99. lūgumraksts. 99. lūgumraksts. Un aicinu lūgumrakstu pieteicēji izteikties 5 minūtes maksimums. Anģelis Munjos Rodrīgas, lūdzu, vārds jums 5 minūtes. Bonjour à tous. Nous sommes l'association Las Kellys. Merci pour accepter notre demande au nom de toutes les femmes de chambre. Mēs esam no Kellys Association. Priecājamies, ka varam būt šeit. Luz, seguridad y dignidad. Istabenes viesnīcā ir atbildīgas par daudziem pienākumiem, tā skaitā saistībā ar veselības aprūpi. Un tas ir iekļauts arī visos cilvēktiesību dokumentos. Tomēr ir daudzi faktori, kas liedz mums izmantot mūsu tiesības, tad, kad e, veicam savus pienākumus ikdienā. E, tā nodaļa, pie kuras mēs piedaram, ir atbildīga par e, istabeņu darbu. Viesnīcā mums ir jānodrošina, lai viesnīcas istabiņas uh, un kopīgās telpas viesnīcā būtu nevarami tīras, jo skaidrs, ka neviens nevēlēsies palikt viesnīcā, kur ir netīri. Tas ir darbs, kas ir galvenokārt sievietēm, un līdz ar to mēs saskaramies ar dažādu veidu diskrimināciju, tā skaitā dzimumu diskrimināciju. Šis modelis ietekmē tūkstošiem sieviešu praktiski visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Valdība saka, ka esot ekonomikas atvesaļošanās. Jā, tieši tā, tiek runāts par atvesaļošanos. Mēs veidojam 30% no viesnīcas darbinieku skaita. Mūsu skaits nav tik liels, bet Spānijā kopumā mūsu skaits pārsniedz 100 tūkstošus katru gadu viesnīcas apmeklētāju skaits, viesnīcas viesu skaits eh, pieauga par 12%. 16% no IKP tie ir skaitļi, kas tiek minēti mūsu nozarē. Tā, ļaujiet man pastāstīt vēl par dažiem skaitļiem. Istabenes netiek atzītas kā profesionālas 90% no mums cieši no muskuļu skeleta saslimšanām. Liela daļa ir spiesta lietot pretsāpju līdzekļus. Spiediens un sāpes rada trauksmainību. Liela daļa cieši no depresijas. Paskatieties, kādas ir manas kolēģis rokas Mēs tīram 400 numuriņus mēnesī. 20 vannas istabas katru dienu. Mums ir jāpārnesā liels apjoms ar gultas veļu, jāsaskars ar sadzīves ķīmiju, 11-12 km dienā jānostaigā darbā diezgan augstā tempā. Un tas viss, lai saņemtu 800 eiro bruto algu. Mēs esam ieradušies Briselē, jo lielākā daļa no mūsu darba radītām problēmām ir tādas, no kurām varētu izvairīties, ja visi ievērotu likumu, tā skaitā arī apdrošinātāji. Tas jau vien būtu solis pareizajā virzienā, lai novērstu ar darbu saistītos riskus, aroda riskus. Un, lai tiktu ievērot strādājušo tiesības, mēs aicinam politiķus nodrošināt, ka tiek ievēroti noteikums, un tie, kas uh, neievēro noteikums, saņems sankcijas saskaņā ar Spānijas likumdošanu. Mūsu algas ir samazināts par 14%, pamatiesības mums tiek liektas, darbs ir ļoti riskants, Un mēs esam pārstrādājušās, veicot ne, vienas un tās pašas kustības, kas sāk negatīvi ietekmēt mūsu dzīvi. Tāpat mēs vēlamies nosodīt faktu, ka ir ļoti daudz strādājošo, kas ir bēdīgā situācijā, kaut arī viņiem ir atzītas invaliditātes. Bet eh, valsts finansēja īpašas eh, nodarbinātības pr programmas, kas savukārt eh, noved pie situācijas, ka darba devēji izmanto ļaunprātīgi situāciju savā labā. Kā jau sacīju, šis ir darbs, kur galvenokārt veids sievietes, un daudzu faktoru rezultātā mēs tiekam diskriminētas. Ves, veselība nevar būt tā, kas cieši no diskriminācijas. Paldies jums visām, ka ieradāties šeit un atbalstat vienu otru. Tas ir ļoti svarīgs simbols mūsdienās, kad saskaramies ar daudziem jautājumiem saistībā ar sievietēm. Mums ir jāturas kopā un jāatbalsta vienotram. Albiola kundze, lūdzu, vārds jums. I may I made a mistake. Nē, es kļūdījos, es kļūdījos, saka priekšsēdētāji. Es vēlējos dot vārdu komisijas pārstāvim Jans Viljams Eberlings no nodarbinātības ģenerāldirektorāta Lodz. Labrīt, man sauc eh, Jans Viljams Eberlings. Esmu atbildīgs nodarbinātības ģenerāldirektorātā par darba drošības un arodveselības nodaļu Uzklausījām lūgumu rakstu autors Kelly's Association. Tajā ir vairāk kā 2000 locekļu Spānijā, aicinot Eiropas Savienības iestādes mudināt Spānijas eh, varas iestādes nodrošināt, ka darba devējs Spānijā ievēro spēkā esošo likumdošanu, tā skaitā arī Eiropas Savienības likumdošanu lai uzlabotu situāciju. Komisija ir sagatavojusi arī rakstisks apsvērums, varu izsniegt īsu kopsavilkumu. Šajā jomā spēkā ir uh, daudz Eiropas Savienības līmeņa noteikumu, kas paredz, ka darba devējam ir jāidentificē riski darba vietā un jāveic nepieciešamie pasākumi. Piemēram, ja ir jācelā smagumi, tad ir var izvēlēties izmantot aprīkojumu, mehāniskus palīgierīces. Tāpat ir pienākums dalību valstīm veikt inspekcijas un nodrošināt atbilstošu uzraudzību. To vispār redz direktīvas Šīs direktīvas ir jātransponē nacionālajā likumdošanā, un dalība valstis ir atbildīgas par šo likumdošanas aktu īstenošanu. Tāpat arī par inspekciju veikšanu un sankciju uzlikšanu, ja tiek konstatēti pārkāpumi. Varu papildināt no komisijas puses, ka šogad ir pieņemts paziņojums, kuru papildināja arī vadlīnijas paziņojums ir par likumdošanas modernizāciju arodu veselības un darba drošības jomā. Tas izriet no vairākiem gadiem likumdošanas, uzlabojumi ir novērojami, tomēr tiek konstatēts, ka vēl joprojām saskaramies ar būtiskām problēmām. Skeletu muskuļu saslimšanas visbiežāk arī ir viens no rezultātiem. Esam sagatavojuši arī vadlīnijas, kas ir vērstas uz darba devējiem, sniedzot viņiem praktiskus norādījumus, kā īstenot pasākumus, lai varētu izvairīties no muskuļu skeletu saslimšanas. Arī OŠA aģentūra, kas atbildīga par darba drošību un arodveselību, veselību, veic pasākumus, koordinējot sadarbību Eiropas Savienībā. Šo sadarbību arī eh, atbalsta slik. Tā, tā ir eh, tur darba inspekciju pārstāvi no visām dalībvalstīm apmainās ar informāciju par labāko praksi, par to, kā uzlabot sadarbību. Un eh, mērķis ir uzlabot darba inspekciju darbu, uh, un nodrošināt atbilstību uz vietas. Tas arī viss šobrīd. Thank you very much for your contribution. Es paldies par šo ieguldījumu, nu, un tad tagad beidzot vēršamies pie kolēģiem, kas vēlas izteikties, un tagad Albielas kundz gan jums došu vārdu, lūdzu. Gracias. Bueno, yo en primer lugar quería... Liels paldies. Pirmām kārtām Priecājos, ka lūgumraks iesniedzējs ir ieradušās šeit. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, kā šī organizācija cīnās par uh, sieviešu tiesībām. Šeit runājam gan arī par pilnīgi visām sievietēm, kas dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos, riskantos apstākļos, ar draudiem, ka viņas varētu tikt atlaistas, ja viņas par kaut ko sūdzēsies. Un neskatoties uz visām šīm grūtībām, viņas ir spējušas norganizēties, mobilizēties, um, iesniedzot savas prasības un uh, lūgumus. Tas nu pat ir sasnieguši ne tikai Spānijas valdības ausis, bet arī Eiropas parlamentu. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu viņus uzslavēt un pateikties par šo cīņu, ko viņas īsteno. Tas, ka viņas ir šeit Eiropas parlamentā un ka viņas ir iesnieguši šo lūgumu rakstu, ir tāpēc, ka attiecīgā dalībvalsts, atšķirīgā gadījumā Spānija, cim redzot, nav rīkojusies pietiekami, lai pieliktu punktu šai eksploatācijai un riskantajai situācijai, ar ko sastopas istabens par ko arī runāja nu pat lūgumraksta iesniedzējs. Šī pieredze, no kā viņas ciešas, ka tūkstošiem sieviešu, kas šāda veida darbu veic Spānijā. Un tāpēc Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas ziņā būtu kaut ko darīt. Pirmām kārtām ir jāpārskata šīs konkrētās direktīvas. Šīs direktīvas, acīm redzot, netiek ievērotas. Turklāt ir arī paziņojums par ģimenes un darba dzīves saskaņošanu. Arī šī direktīvas, šīs direktīvas prasības netiek izpatī, iz, Um, īstenots. Tāpat arī ir pamatiesību harta, kur, um, kuras noteikumi netiek pildīti šo darba ņēmēju gadījumā. Tāpēc mūsu uzdevums ir nākt klajā ar atbildi. Atbildi, kas nāktu kā reakcija uz lūgumbrakstu teikto. Šajā gadījumā konkrētā dalībvalsts Spānija ir jāpiespiež īstenot šīs pamatregulas un noteikums, un ja šī valsts to nedara, ja tā direktīvas neīstenot, tad nevar tā būt, ka komisija vienkārši noplāta rokas un saka, nē, nu tur neko nevar darīt, viss ir dalībvalsts ziņā. Nē, Ja pastāv tāda situācija, ka Eiropas Savienības tiesību aktu ievērot netiek, tad komisija jādara viss iespējamais, lai īstenotu izmeklēšanu un lai pieņemtu mērus, kas ļautu pārliecināties, ka direktīvu noteikumi tiek arī īstenoti praksē. Tā ir mūsu atbildība, tā ir komisijas atbildība, jo galu galā Eiropas Savienība taču ir tā, kas izvē, izstrādā visas šīs darba spēka reformas un tā tālāk, bet eh, šis darbs, acīm redzot, nav novedis pie tā, ka eksploatācija tiek izskausta. Darba apstākļu ignorēšana šādos ļoti daudzos gadījumos nepie kā labi nevar novest. Runājam par darba tirgus reformām, par dažādiem daudzpakalpojumu aģentūrām, apakšuzņēmējiem, uh, un citām struktūrām, kas vēl padara šo eksploatāciju par iespējumu. Tāpēc domāju, ka mums ir tieša atbildība šajā gadījumā. Mums ir kas sakām šai saistībā. Te runājam par turismu sektoru. Ir ārkārtīgi daudz uzņēmumu, kas šeit pelna milzu naudu ar turismu, bet tas notiek uz šo darba ņēmēju rēķina un uz viņu tiesību rēķina. Kolēģi jau runāja par to, cik zemas algas ir šai sektorā, un ar to nepietiek. Turklāt šie cilvēki tiešām tiek Šie cilvēki tiešām piedzīvo ļaunprātīgu izturēšanos, arī nereti viņi ir invalīdi ar cita veida disfunkcijām, kas vienkārši šādi piepelnās un viņiem tiek darīts pāri. Tāpēc man ir vairāk ierosinājumi. Pirmām kārtām nepieciešams, tieši tā kā lūgumraksts iesniedzējs prasa, veikt pētījumu par nodarbinātības apstākļiem šajā profesijā. Turklāt papildus, kā lūgumrakstu komitejai, mums vajadzētu iet soli tālāk un domāju, ka šajā gadījumā mums tiek dota iespēja arī mums, nu ja mēs par to vienosimies, protams, nākt klajā ar mutisku jautājumu Eiropas komisijai. Mutisku jautājumu, kas būtu saistīts, kur runā runātu par darba reformu sekām, par šiem riskantajiem apstākļiem, par regulējumu trūkumu sektorā, jo šobrīd runājam par Kelly's Association, bet ir arī daudz citas situācijas un organizācijas darba ņēmēji, kas nestrādā melno darbu, bet kas tāpat laikā tiešām ir pakļauti dažādiem riskantiem apstākļiem un nelabvēlīgai situācijai. Tāpēc mēs varētu uzdot komisijai mutisko jautājumu un pārliecināties, ka šajā gadījumā šī problēma tiek atspoguļota tālāk Un tā ir sniedzis pāri šiem uh, eh, ierobežiem. Turklāt informācija vajadzētu notot arī Spānijas valdībai. Protams, ka šī komiteja, saka priekšādātāji, var īstenot virkni uh, lietu, bet mutiski jautājumu uzdošanu, par mutiski jautājumu uzdošanu uh, spriež koordinātori. Tātad jums ir jāvērš pie savu koordinātoru un jānāk klajā ar šādu veidu prasību. Tādā veidā darbojas politiskās grupas. Mēs šo lēmumu kā komiteja šobrīd šeit pieņemt nevaram bet šai, virzī, šai virzienā varat eh, doties un lūk, tātad sazinoties ar koordinātoru. Tālāk Garcija Pēres lūdzu. Priecējamies jūs redzēt šeit komitejā, jūs nekad vēl šeit neesat redzējusi. Liels paldies! Liels paldies, priekšsādātāji! Arī es iesākumā vēlētos teikt paldies lūgumrakstiesniedzējām, kas šodien ir pie mums un pārstāv viesnīcu apkopēju mm, plašo loku. Lieliski, ka viņas ir, ka viņas īsteno šo cīņu un arī mums ļauj redzēt, kāda cīņa norisinās par darba apstākļu uzlabošanu viesnīcās šobrīd. Jau viņas ir organizējuši vairākus pasākumus, to starp sadarbībā ar arotbiedrībām un citām platformām, un tas viss noticis, lai uh, publiskot šo situāciju vai lietu informāciju par šo ikdienu, ar ko viņas sastopas no reižu reizē, un lai lūgtu mūs pievienoties savai cīņai. Un lai, par to jāzina mums šeit parlamentā. Domāju, ka svarīgi pārliecināties, lai notikumi Spānijā nerada tālākus riskantākus apstākļus Darba reformas nereti pie tā tomēr ir novedušas. Tieši tagad ir ļoti daudz nabadzīgo strādājošo. Cilvēkiem ir darbs, jā, bet viņi vienalga dzīvo zem iztikas nomisuma, zem nabadzības sliekšņa. Tas vien, ka kādam ir darbs, vairs nenozīmē, ka tiek garantēta iztika un atbilstīga dzīves kvalitāte. Es domāju, ka Eiropai par to jādomā. Šī situācija ir jāņem vērā, tā jāpēta, jāskatās arī par to, ka šī nabadzība tiek feminizēta un jālūkojas arī uz faktu, kas notiek tagad pēc ekonomikas krīzes un kas notiek makroekonomiskajā līmenī. Un lai arī tur ir kaut kāda veida virzība uz priekšu, tas nekādā veidā netranslēs, neizpaužas kā priekšrocības vienkāršajiem cilvēkiem darba tirgu, kas ir krietni sliktāk regulēts. Nenoliedzams ir fakts, ka darba un dzīves kvalitāte netiek aizsargāta pietiekami, it īpaši šīs profesijas gadījumā. Istabens cieši no tā, ka tiek atcelts dažādi veidi sektoru mēroga vienošanās un nolīgumu uzņēmē darbības kārtībā. Un tas nepalīdz šiem cilvēkiem nodrošināt atbilstīgus darba apstākļus. Man ir tas gods, ka esmu sociālistu un demokrātu grupas eh, runas persona sieviešu tiesību komitejā. Un esam uzņēmušies iniciatīvu strādāt, eh, apskatīt šos regresīvos, eh, regresīvās attīstības tendences darba tirgu un darba, pol, darba tiesību politikā, kā rezultātā darba vietas kļuvušas krietni riskantākas. Tā ir milzīga problēma Mēs uzskatām, ka Eiropas līmenī mums ir jāspēj kaut kas darīt lietas labā. Pagājušā nedēļa tika pieņems nu, tas, šis slavenais eh, sociālais pīlārs, tas ir sākums, bet nekas vairāk. Tikai, tikai pats sākums. Un tagad tam līdzi ienāk dažādiem uh, likumdošanas priekšlikumiem, kas ļautu garantēt atbilstīgu dzīves kvalitātes līmeni darba ņēmējiem. Var jums arī pastāstīt, ka sociālistu un demokrātu grupa šobrīd strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka tiek nodrošināts zināms sociālās kvalitātes zīmoks, ja marķējums, uh, dažādu veidu pakalpojumu jomā. Jo nevar būt tā, ka viesnīcas vienkārši saņem piecas zvaigznes, tāpēc, ka viņa infrastruktūra atbilst šāda veida kvalitātei. Nē, ir ļoti svarīgi arī tā, tas, kā viņi izturas pret saviem darbiniekiem. Arī šajā ziņā ir jābūt attiecīgam marķējumam. Tas ir svarīgi. Un es domāju, ka to mums jāņem vērā savā darbā. Paldies! Paldies! Tālāk Roza Esteras Feregūta, lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Iesākumā es arī gribētu šeit sveikt lūgumrakstu iesniedzējs. Arī es domāju, ka mums vajadzētu visos iespējamos veidos censties palīdzēt mm, viņām, kad runājam par Spānijas valdību. Mūsu pēdējais, eh, pēdējā informācija ir tāda, ka viņi ir uzsākuši diskusiju un vēlas apspriest darba apstākļus viesnīcu sektorā. Pie tā strādā nodarbinātības ministrija, turismu ministrija un citas ministrijas. Un tiek šeit iesaistīts arī autonomās kopienas, tos ar Balēāru salas un citas un arī galvenās darba devēja asociācijas un arotbiedrības tiek šais diskusijās iesaistīts. Šis apaļā galda sarunas notiek, piemēram, šodien, jau šobrīd, un viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tiks apspriests, protams, ir tieši jūsu šodien pieminētais jautājums. Balēru salu valdība. Šīs prasības liks priekšā arī Balēru salas salu parlamenta priekšā, un par to runās visas politiskās grupas. Es pati pārstāvu tautas partiju no Balēāru salām. Un, protams, ka tādas salas kā Maljorka un tā tālāk ir būtiska turistu, eh, būtisks turistu gar, galamērķis, tāpēc šis jautājums mums ļoti aktuāls un parlamentā par darba eh, apstākļiem runāsim par agrāku pensionēšanos, par labāku sociālu nodrošinātāju un tam līdzīgi. Šo priekšlikumu Baleāru salu eh, valdība ir ņēmusi vērā un šobrīd, kā jau teicu, attiecīgi arī tā vēršas pie Spānijas valdības, īstenojot minēto diskusiju raundu. Viena no iniciatīvām, ko uzņemamies, ko uzņemas mana autonomā kopiena teritorija, ir tas, ka vēlamies pārliecināties, lai tiek nodrošināta agrīna pensionēšanās tiem cilvēkiem, kas strādā viesnīcu industrijā. Domājam, ka tas ir nozīmīgi. Un šis izveidotais fórums mūsuprāt, ir svarīga iniciatīva. Mūsu valdība šobrīd nosūta tālāk visu veidu lūgumbrakstus eh, minētajiem diskusiju galdam. Un tas, protams, ir tas atbildīgākais fórums, jo tur tiek pārstāvēts visas nozars un ieinteresētās mm, puses. Tāpēc es ierosināšu lūgumrakstu paturēt atvērtu un mm, tā ir ļoti leģit, tas ir ļoti leģitīms lūgumraksts, bet domāju, ka tomēr tas faktiskākais punkts, kur šobrīd eh, vērst visus jautājumus un kur iznot izmeklēšana, ir tieši šis minētais diskusiju process, kas ir sācis risināties. Un komisijas ziņā savukārt ir paraudzīties uz nodarbinātību viesnīcu industrijā. Viena no pirmajām tikšanās reizēm, kā jau teicu, norisinās šobrīd saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju Nē, nē, es atvainojos, pirmā tikšanās ir rīt. Balāru salu valdības, valdība um, šo jūsu lūgumu arī tur liks priekšā. Es domāju, ka tur būs svarīga šīs diskusijas un septiņas kopienas, kas tur tiek pārstāvēta Valencija, Madrid un tā tālāk. Tad šos jautājumus apspriedīs arī mēs pie viņiem ieradīsimies un teiksim, lūk, mums rada bažas šie jautājumi un vēlamies, lai kaut kas tiktu darīts lietas labā. Es domāju, ka tas būtu atbilstīgi šo lūgumu rakstu iesniegt arī tur. Mums ir arī šeit tāda kopēja nostāja nenoliedzama Mēs esam vietējais parlaments, un, kā jau es teicu, visas politiskās grupas pie mums bija viens prats, ka kaut kas jādara lietā, un domāju, ka tas ir pareizais ceļš, kā virzīties uz priekšu. Šeit sveicu arī Ajalu Sendersu, šeit komitejā lūdzu arī jums vārds. Lielas paldies, Vikstrēms kundze! Arī es vēlos sveikt šeit kolēģis, kas pārstāv attiecīgo asociāciju. Lūk, kā darba ņēmēji ir apvienojušies tādā svarīgā un pārstāvošā kustībā. Tāpēc priecājos, ka esat šeit. Un priecājos arī, ka Tautas partija Balēāru salās atbalsta šos mērs un pasākumus, ko faktiski virz uz priekšu sociālistu valdību Balēāru salās. Arkārtīgi priecājos, ka ir šis saruna fórums, bet tik un tā. Vēlos vienlaikus teikt paldies jums, ka esat šeit, labi sanāksim norisinās rīt, tas nozīmē, ka šeit Brīselē darbam arī ir kaut kāda veida ietekme un atbalsts, bet tagad vēršoties pie komisijas. Mums ir Eiropas pusgads kā instruments, kura ietveros varam izstrādāt rekomendācijas valdībām attiecībā uz ekonomiku, makroekonomiku un tam līdzīgi. Un šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad runājam, piemēram, par viesnīcu industriju, kā jau dzirdējām no lūgumrakstu iesniedzējām, šajā jomā kaut kas ir nogājis greizi. Dzirdējām, ka notiek it kā atgūšanās, peļņa atkal palielinās viesnīca industrijā, bet tas nekādā veidā neatspogu, neatspoguļojas darbaņēmēju algās. Eiropas pusgads kā instruments ietver rekomendācijas. Nu, piemēram, Vācijai tika teikts, ka nepieciešams palielināt algas tajos gadījumos, kad, piemēram, ir kaut kāda veida pārpalikumi. Un tieši tā tas arī Vācijā šobrīd ir. Tātad, kad ekonomika sāk atkopties, tad komisijas pienākums ir rekomendēt valstīm izpētīt arī algu situāciju un darba apstākļus. To visu ņemot vērā. Vai komisija varbūt varētu mums paskaidrot? Vai Empel ģenerāldirektorāts? nodarbinātības ģenerāldirektorāts vai kāds cits ģenerāldirektorāts varētu to darīt, tātad nāk klajā ar šādām rekomendācijām. Jo, ja Eiropas pusgada ietvaros tiek atzīts, ka Spānijas ekonomika atgūstas makroekonomiskā ziņā un turklāt um, arī turisma un viesnīcu sektors sāk plaukt un zelta atkal pēdējo divu gadu laikā 16% pieaugums, manuprāt, bija tas, ko dzirdējām Ehm, no skaitļu puses, tad varbūt komisijai vajadzētu izstrādāt rekomendācijas Spānijas valdībai domāt par algu palielināšanu šajā sektorā vispārīgi un arī tieši šajā sektorā, ņemot vairāk, ka situācija acīm redzot kļūst labāka. Paldies! Nākamā runātāja Kunevas kundze. Lūdzu! Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε και τις ε, καμαριέρες από το Κέλλη. Ε, Έχουμε συνεργασία. Liels paldies, es arī gribēju teikt paldies Kelijas asociācijai. Mums bija tiesības, tie, iespēja tikties viņam arī Empel komitejas sanāksmes laikā, tikāmies tur, pirms pievienojās Gonzales skundze. Un kā jau teica priekšsēdētāji, mums nepieciešams uzdot komisijai mutisku jautājumu. Turismā strādājošo darba ņēmēju problēmas nav kaut kas tāds izolēts, kas būtu raksturīgs tikai šim konkrētajam gadījumam. Es domāju, kopumā šī problēma ir jāpēta, šī sektora darba ņēmēju problēma. Un tas jādara padziļinātāk, detalizētāk. Nu, tieši tā, kā tas notiek, piemēram, attiecībā uz transporta eh, jomā strādājošajiem. Šeit runājam par turismu sektoru. Un šo sektoru, protams, ārkārtīgi grūti reglamentēt nepieciešams tomēr pārliecināties, ka šāds reglaments pastāv, varbūt pat um, specifiski izstrādāts, kas attiestos tieši uz viesnīcu sektoru, lai nodrošinātu, ka viņi strādātu cilvēka cieņai atbilstīgos apstākļos. Esam jau runājuši par to runājām par to sociālajā mm, fórumā Gēteburgā. Un tur runājām par to, ka ir vajadzīgas um, mm, atbilstīgas, pieklājīgas algas, pieklājīga darba apstākļi. Un, un, kā jau teicu, šis nav tikai tāds mm, Spānijai un šim gadījumam raksturīgs jautājums. Tas skar arī darba ņēmējus turismu sektorā visur citur, kur par viņu algām tiek lemts šādā veidā. Piekrītu, ka lūgumrakums tam jāpaliek atvērtam, tā lai mēs varētu sekot līdzi arī Esteras kundzes priekšlikumu īstenošanai un varam tālāk runāt, kā jau jūs priekšādātē ierosināt ar koordinatoriem. Paldies tālāk Ždanoks kundze, lūdzu. Un es atvainojos, bet tulkojums beigsies 12.30, bet gribu dot vēl līdz tam vārdu arī uh, Eh, iesniegšu. Izteikšos pavisam īsi, saka Ždanokas kundze. Paldies lūgumrakstu iesniedzējām. Vēlos ierosināt papildus jau minētajiem priekšlikumiem nosūtīt šo lūgumrakstu arī Empel komitejai. Esmu arī šīs, esmu šī lūgumraksta tīkla daļa un domāju, ka šādā veidā mēs varētu liederīgi rīkoties. Mani neapmierina komisijas rīcība un atbilda attiecībā šo lūgumu rakstu. Tad šķiet, ka neviena no šīm, neviena nekādas sūdzības un prasības netika vērstas pret Spānijas valdību. Tas nav piemērota, nepietiekami aktīva eh, reakcija uz šo lūgumu rakstu. Es domāju, ka, šāda, ka šī situācija ir jāuzlabo. Komisijas darbība tieši tāpat. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Līdz ar to runātāja saraksts ir izsmelts. Un ar prieku došu vārdu atkal Anģeles Munijas Rodrīgas kundzei uz divām minūtēm. Lūdzu. E, me gustaría e, que se dieran cuenta. E... Paldies. Gribēju, lai esat informēti par faktu, ka mūs jau sūtīja uz šo diskusiju fórumu, bet tur tie, kas šajās diskusijās bija iesaistīti, ir tieši tie paši, kas mūs ir kas mums ir uzspieduši šo no šos nozaumais apstākļus, šīs slimības, šos riskus, un tad kā lai mēs viņiem uzticamies? kas ir pārkāpuši mūsu tiesības jau kopš 2012. gada. Esam piecus gadus gaidījuši. Šis process risinās jau piecus gadus. Ši piecus, pieci gada riska, slimību, grūtību. Kāpēc mēs nevaram tur piedalīties? Mēs jau nesakām, lai viņi nāktu klajā ar jauniem tiesību aktiem, mēs vienkārši lūdzam viņus respektēt pašreizējos tiesību aktus. Tas ir viss, ko pat prasām. Mēs vēlamies taisnību Nevairāk, nevazāk. Mēs runājam par veselību, mēs runājam par cilvēku tiesībām uz veselību. Nesūtiet mūs tagad uz kaut kādu nodarbinātības komiteju, kas tad ilgs vēl 3, 4, 5 gadus un tālākas diskusijas par tiesību aktiem. Vēlamies risinājums jau šobrīd, jo viesnīcu darbinieki istabenes cieš, mūsu veselība tiek li likt uz spēles. Esam ieradušies šeit pie jums, un ja jūs tagad mūs turpināsiet kaut kur sūtīt tālāk, nu tad tas tikai dos laiku atkal šīm slimībām eh, turpināties. Mēs jau skaitļus taču jums nosla, nosaucām. Nu, lūdzu, vienkārši vēlamies citu attieksmi pret sevi. Paldies! Domāju, ka līdz ar to esam gatavi pieņemt lēmumu. Domāju, ka mums vajadzētu šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu. Tas ir svarīgi. Un tālāk mums vajadzētu papētīt faktu, ka šī 8939 391 direktīva par pasākumiem, ar kuriem veicināt uzlabojumus darba ņēmēju apstākļos darbā, ka tā tiek korekta un atbilstīgi īstenota. Tāpēc vēlētos, lai mēs kā komiteja nosūtītu vēstuli nodarbinātības ministrijai, prasot, kādā veidā eh, viņi šo direktīvu īsteno, lai viņi to papēta un, ja viņi, un vai viņiem pašiem ir viedoklis, vai viņi ir pilnībā to īstenojuši vai nē. Ja nē, tad tas, protams, viņiem jādara. Kā jau jūs teicāt, tiesība akti jau pastāv. Tagad runājam par šo tiesību aktu īstenošanu. Tāpēc es gribētu arī šo aptvērumu paplašināt šai vēstulē un prasīt viņiem arī par to, kāda veida mērus viņi ir vai nav pieņēmuši, lai uzlabotu um, darba drošību. un turklāt šo jautājumu vajadzētu nosūtīt arī Empul komitejai Každanoks kundze, lai viņi būtu informēti par šo lietu. Un domāju, ka šai vēstulē mums jāuzsver, ka mēs ne tik vien sakām, kāda ir mūsu uzskata, bet vēlamies, lai viņi arī mūsu komitejai rakstiski atbild, lai viņi nāk klajā ar visaptvarošu ziņojumu par šo situāciju, jo es uzskatu un es zinu, tas ir fakts, ka tad, kad mēs uzrakstam šādas skarbas vēstules, tad mēs saņemam arī godīgākas atbildes. Nu, tā tas vienmēr ir bijis. Lūk, tad tā arī rīkosimies. Un tad, kad saņemsim atbildi no Spānijas varas iestādēm, tad varam pieņemt lēmumu, kā rīkoties tālāk. Šai vēstulē gribu arī norādīt uz paraugu prakses piemēriem, jo šādi piemēri pastāv citās dalībvalstīs valstīs Un tāpat arī Spānijā pašā. Es neticu, es nedomāju, es nepiekrītu tam, ka visur ir tik slikti. Es domāju, kaut kur ir arī labāka situācija. Nu, ir jābūt taču arī kaut kādai gaismai tuneļa galā atsevišķos gadījumos, un tas ir jāņem vērā. Arī no citām dalībvalstīm varbūt varam papētīt šos paraugu prakses piemērus. Turklāt mums vajadzētu iekļaut šeit arī līniju ar atsauci uz sociālo pīlāru. Uh, uz to, ko sociālais pīlārs tad gal galā nozīmē, respektīvi, ka Eiropā mums vienam par to jāsturs kā pret cilvēkiem. Un cilvēkiem visiem ir jābūt vienādām tiesībām. Visur. Vai varam te tā rīkoties? Redzu, ka kolēģi māja ar galvu, Inese, jā. Es pilnībā piekrītu. Un turklāt tam visam paralēli varbūt mēs varētu arī teikt, ka neesam vienisprātis, teikt to komisijai, ka mūs neapmierina viņa atbilde, un ka vēlamies pārliecināties, ka arī izpildvaras kontekstā šie tiesību akti tiek īstenoši. Mēs šeit runājam par vērtībām un tā tālāk, un tas ir arī jāpārbauda, ir jāveic izvērtējums. Es piekrītu jums, jūsu priekšlikumu, jā, bet papildus es domāju, ka mums vajadzētu nosūtīt vēsti arī komisijai, sakot, ka, lūk, jums ir jāpārliecinās, cik lielā mērā šie tiesību akti tiek īstenot. Jā, Tieši tā mēs arī darīsim, piekrītu, un komisija, lai arī šajā gadījumā tā ir direktīva un nevis regula, un tā tiek transponēta, bet tāpat laikā arī direktīvas taču ir jāievēro. Tieši tā. Un komisijas uzdevums ir pārliecināties, uzraudzīt, ka attiecīgi valstis, šajā gadījumā Spānija, pilnībā nodrošina atbilstību direktīvai. Un tātad ļoti laba doma Senders kundze jums bija šī doma, jā, mums ir jāprasa komisijai būt striktākai. Un jāliek viņai mums punktu pa punktam atskaitīties arī par dialogu, kas tur norisinās, par šī dialogu saturu. Jā, un Rosa, jā, jums arī vēl kas sakāms bija. Pilnībā piekrītu, pilnībā piekrītu teiktajam priekšādātājai, piekrīt arī Inesei, Ajelai Sendersai. Bet gribu vēl lūk, lūgt, ko šis saruna galds, par ko jūs runājat par šīm diskusijām, tur līdzdarbojas septiņas autonomās kopienas, sociālas, sociālais pakts Kanārijas salas, tur tiek pārstāvēt Valancija, Andalūzija, eh, kur arī sociālisti ir pie varas Madride, Galīcija, arī Katalānija, Katalonija tātad ļoti daudz autonomo kopienu. Tur tiek pārstāvēts arī mm, varotbiedrības un tā tālāk. Es nezinu, bet varbūt papildus, papildus tam visam es varētu nosūtīt vēstuli arī šiem sarunu vešanas eh, komandai. Es vienkārši cenšos palīdzēt, protams. Domāju, būtu laba doma varbūt šo jautājumu arī viņiem likt priekšā, jo esmu pārliecināta, ka ministrija, protams, atbildēs, jā, mēs esam izmantojuši, lūk, izvedojuši mm, diskusiju galdu, lūk, neko vairāk. Un tad kāpēc nepārliecināties, ka arī šis diskusiju rauns, ja diskusiju fórums, tad saņem šo jautājumu nosūtīt, var sakot, vēstuli visiem šiem adresātiem. Tas ir mans ierosinājums. Paldies, Albi Alskundze. Gracias. Bueno, yo estoy... Eh... Paldies. Es pilnībā piekrītu priekšsēdētājs priekšlikumam, ka vajadzētu to iesniegt arī Empel komitejai. Un vajadzētu arī pavaicāt Spāņu ministrijai, ko tā ir darījusi lietas labā, kādi pasākumi ir ieviesti. Es nepiekrītu Es ar Rusas skundzes priekšlikumam, protams, mēs nevaram arī uh, uh, pilnībā visiem lūguma rakstiem atbildēt. Mēs nevaram piepildīt visas cerības. Jāsaka, ka uh, eh, apkopējas lūguma rakstu autori nevēlas šo uh, šo apspriedi eh, pie apaļā galda un neuzskata, ka tas ir pareizais formāts. Un, ja viņi nevēlas to darīt, tad mums ir jāieklausās arī mūsu lūgunākstu komitejos. Tā tad ir ministrija, komisija, eh, nodarbinātības komiteja, un, ja lūgumraksta autori kaut ko nevēlas, tad ir jārespektē viņa viedoklis. Paldies! Baleāru salu. Baleāru salās tātad mums būs jāpauž sava pozīcija. Un, ja jūs nevēlaties, lai jūsu pozīcija tiktu aizstāvēta, tad mēs tā varam darīt hacernos oír allí. Pero bueno, lo que vosotros queráis, si vosotros creéis que. Jā, lūguma rakstu komitejā jūs tikāt uzklausītas un jums ir jāizdomā, ko darīt tālāk. Rītdien. Baleāru salu. Baleāru eh, salu uh, vadošie ierēģi tiksies un viņi par to izteiksies. Labi, mums te nav tagad jācīnās, mums ir ļoti labs priekšlikums, kā rīkoties tālāk, un tā arī darīsim. Un tagad došu jums vārdu. Jūs esat tik tālu ceļu mērojušas uz Briseli, un es ceru, ka mēs varējām arī uh, darīt to, kas atbilst jūsu gaidām. Uh, Un es gribu teikt, ka rīkosimies, kā esam lēmuši. Paldies, ka ieradāties pie mums, pastāstījāt uh, savu pieredzi, un jums pat vajadzētu mums kādu krekliņu atstāt, tie ir ļoti skaisti, un uh, tas arī ļoti labi demonstrē, cik cilvēki kopīgi ir spēcīgi. Jūs šodien mums kaut ko iemācījāt. Un es uzskatu, ka man šodien nu, ir tas pats grūtākais darbs parlamentā krītis. Uh, cilvēki vienkārši nevar sadarboties, viņi uh, cīnās, uh, strīdās, ķildojas, bet jūs šodien demonstrējat, ka cilvēki var strādāt kopā un cīnīties par cēlāku mērķu sasniegšanu. Uh, pastāstīt par savām vajadzībām un rūpēm eh, cieņpilnā veidā. Paldies, novēlu jums drošu māju ceļu un eh, mēs ar jums turpināsim sazināties. Lūguma raksts paliek atvērts. Un kolēģiem novēlu labējas gribu. Tiekamies 14.30.